Beidzam balsot. Noraidīts. 378 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 379 par. Pret. Pārbaudīsim 379. Beidzam balsot. Norādīts. Trīsdesmit astoņdesmit par, pret, atturas, pieņemts trīsdesmit astoņdesmit viens par, pret, atturas, pārbaudīsim, trīsdesmit astoņdesmit pirmo. Beidzam balsot. 382 par pret atturas norādīts. 383 par pret atturas pārbaudīsim. 383. Beidzam balsot. Norādīts. Kompromiss 15 par. Pret atturas pieņemts.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 Nē, tas atkrīt. Tagad varam pāriet pie. Otrā daļa no 417 par pret atturas noraidīts. 431 par pret atturas pieņēmts. Kompromis 17 par pret atturas pieņēmts. 449 par pret pret atturas pārbaudīsim to. Pārbaudām 449. Beidzam balsot. Noraidiet. Četrdesmit piecdesmit par. Pret. Atturas. To mums vajadzētu pārbaudīt. 450. Viens no nu, tautas partijas par daudz. Beidzam balsot. Norādīts. 455 par, pret. Norādīts, bet tomēr pārbaudīsim. Pārbaudam 455. Beidzam balsot noraidīts. 456. par pret atturas noraidīts. 454 par pret pārbaudīsim to. 4, 5, 4, beidzam balsot. 451. līdz 453. trīs grozījumi par pret atturas pieņemts. 457. par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 464 par pret atturas norēties, laikam, bet pārbaudīsim tomēr. 464. Beidzam balsot. Norēdīts. 458 par. Pret. Tas arī ir jāpārbauda. 458. Beidzam balsot. Noraidīts. 459 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 465 par. Pret. Tas ir noraidīts. 462 par. Pret. Pārbaudīsim to. 462. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 461 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 460 par. Pret. Atturas. Nākam pieņēmis, bet tomēr pārbaudīsim 460 to. Beidzam balsot. Norādīts. 463 par. Pret. Atturas. Norādīts. 466 par. Pret. Atturas. Nevar saprast, jā. 466. Vēlreiz lūdzu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts. Kompromiss 18 par pret atturas pieņemts. Grozījums 478 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 19 par. Nē, es atvainojos, bija skaidri norādīts tas. 478. bija norādīts. Ja gribat, varam pārbaudīt. Tas bija, es pārteicos, saka priekšādātais kompromiss 19. Kā jūs zināt, ka tas ir alkohols? Kompromis 19 par, pret, atturas, pieņemts. 404 par, pret, atturas, norādīts. 405 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis 20 par, pret, atturas, pieņemts. 496 par, pret atturas pieņemts 49,7 par, pret atturas pieņemts 49,8 par, pret atturas pieņemts 4,99 par, pret atturas noraidīts 500 par, pret atturas pieņemts 500, 500 par, pret atturas Pārbaudām to elektroniski. Jums pilnīgi taisnība. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. 501 par pret atturas. Pārbaudām to. Beidzam balsot. Tas ir norādīts arī. Kompromiss 28 par. Pret. Atturas. Pārbaudām 98. kompromisu. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Grozījums 500. 2 par kopā ar 502, 358. Četri grozījumi kopā, jo tie ir identiski. Kurš par? Pret? Divdesmit astotais kompromiss bija noraidīts. Ja kompromiss ir norādīts, diemžēl mums ir eh, jābalso ilgāk. Labi. Četri grozījumi kopā. Par, pret, atturas pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tagad varam pāriet. 520, 520 grozījums par, pret, pārbaudīsim. Beidzam balsot. 521 par, pret, pārbaudīsim pārbaudām. Jo visi laikam nebalsoja. Beidzam balsot. Norēdīts. Kompromiss 21 par. Pret atturas pieņemts. 530 par. Pret atturas. Pārbaudām to. 530. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 22 par. Pret atturas pieņemts. 536 otrā daļa par. Pret. Tas ir noraidīts. 537. Atvainojos, priekšādātājs 541 par. Pret. Nu, tas nav izskaidrs. 541 balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Norēdiets. Kompromis 23 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums. 544. Eh, otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 552 par. Pret. Atturas pieņemts, kompromiss 24 par, pret atturas pieņemts, 557, otrādai par, pret atturas noraidīts, 557, ceturtā daļa par, pret atturas pieņemts, 565 par, pret atturas noraidīts, 566 par, pret atturas pieņemts. Kompromis 25 par pret atturas pieņemts. 573 par pret atturas pieņemts. Kompromis 26 par pret atturas pieņemts. Kompromis 27 par pret atturas pieņemts. Grozījums 589 par pret. Tas ir pieņemts. Jā. Yeah. Pārbaudīsim, nu no labi, pārbaudīsim. 589. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. 23 par pret atturas. Tomēr to pārbaudīsim. 23. Beidzam balsot noraidīts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts 29 par, pret atturas pieņemts 30 par, pret atturas pieņemts kompromiss C par, pret atturas pieņemts kompromiss D par, pret atturas pieņemts 49 par, pret atturas pieņemts kompromiss E par, pret atturas pieņemts 65 par pret atturas pieņemts 66 par, pret atturas pieņemts 67 par, pret atturas pieņemts 70, 72 par, pret atturas norādīts 68 par, pret atturas pieņemts 69 par, pret atturas. Jā, pagaidiet, 68 bija pieņemts, 69 par to nav jābalso. Kompromiss G. Nu, līdz kompromisam G par pret atturas pieņemts 105 un 77 par 85, 87 par pret atturas pārbaudām. Divi grozījumi, 85 un 87. Balsojam elektroniski, balsojam. Noraidīts. 86 par pret atturas norādīts 88 par pret atturas norādīts, eh, pieņemts atmanis H par pret atturas pieņemts. Un tad trīs grozījumi no 102 līdz 4 par pret atturas pieņemts. 105 par pret atturas pārbaudām to. Beidzam balsot. Pieņemts. 106 par. Pret atturas. Pieņemts. 107 par. Pret atturas. Pieņemts. 108 par. Pret atturas. Pieņemts. 109 par. O, pret atturas. Norādīts. Tā bija otrā daļa 109. Grozījums 1 par. Nē, blokā nevar. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Divi par pret atturas pieņemts. Trīs par pret atturas pieņemts. Tagad mēs varam pārliekt uz septiņi, jo pirmais grozījums bija pieņemts. Tagad septītais par pret pret atturas pieņemts 8 par, pret atturas pieņemts 9 par, pret atturas pieņemts 10 par, pret atturas pieņemts 11 par, pret atturas pieņemts 12 par, pret atturas pieņemts 13 par, pret atturas pieņemts 14 par, pret atturas pieņemts elektronisko balsojumu par eh, galīgais balsojums, elektroniskais balsojums par visu ziņojumu. Beidzam balsot. Jā, liels paldies. Viss ziņojums ir pieņemts. Sesnieka sveicu mūsu referentu. Nebija vienkārši. Var iedomāties. Mēs jau veselu stundu, iedomājiet, cik stundas bija jāsagatavo kompromisa grozījums. Simt stundas. Tātad liels paldies jums visiem, paldies ēnu referentiem, arī ne tikai referentam. Paldies jums visiem, kas tik smagi strādāja pie kompromisa grozījumiem. Nākamais jautājums, ļoti svarīgs jautājums, Tamburāno kungs. Dario Tamburāno. Energoefektivitātes marķējums. Un attiecīgā 2010. gada direktīva, kur tiek grozīta. Kompromis 1. Pirmais kompromis par. Vai es atvainojos? Let us start. Let us... Sāksim. Tad sāksim. Divi kompromisi. Pirmais un R4A kopā par pret atturas pieņemti. Sākotnējais formulējums, tad tas ir pirmais uh, papildinājums pirmajam kompromisam par pret atturas noraidīts. Otrais papildinājums kopā divi grozījumi. 314. un 365. Tas ir otrais papildinājums par, pret, pārbaudīsim. Ļoti svarīgi. Let us check it. Uh, two amendments, addition. Divi grozījumi, otrais papildinājums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad pārējām uz nā nākamo lapusi. 3. 317. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Um, uh, 16. NV grozījums par pret atturas noraidīts. 338. par pret atturas noraidīts. Trīssimt sešdesmit sastais grozījums par pret atturas noraidīts noraidīts. 3A kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Pirmais papildinājums. 3A kompromisam par, pret, pārbaudīsim. Edition 1. Pirmais papildinājums. 3A kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. 3B kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Mutiskais grozījums no tautas partijas. Well, you know... Ja jūs uh, labi atceraties, tad uh, par mutiskiem jautājumiem mums ir jāpajautā, vai kādam ir iebildumi. Nav iebildumu? Vai tas ir iebildums? Turmes kungs. Jā, šoreiz mums ir iebildums, es atvainojos. Bet mums ir vajadzīgi četri deputāti. So, no oral amendments. Tātad nebūs mutiskais grozījums. Pirmais papildinājums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais papildinājums par, pret, atturas pieņemts. Trešais papildinājums par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss. Kompromis point. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 452 par, pret, atturas. Nē, pārbaudīsim, pārbaudīsim. 452. 452. grozījums. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 4. 465. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim vēlreiz. 4. 465. Beidzam balsot. Noraidīts, atkal noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais papildinājums sastajam kompromisam par, pret, atturas, noraidīts. Otrais papildinājums par, pret, atturas, pieņemts. 495. grozījums, tas ir trešais papildinājums par, pret, atturas noraidīts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Pirmais papildinājums par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss, astotais kompromiss 56. lapuse. What should I check? Ko man vajadzētu pārbaudīt? Pirmo papildinājumu. Pārbaudīsim pirmo papildinājumu astotajam kompromisam. Nē, es atvainojos septītā kompromisa pirmo papildinājumu. Nākamais būs astotais kompromiss. Tagad septītais kompromiss, pirmais papildinājums pārbaudām elektroniski. Yeah, Septītā. Es atvainojos. Dargie draugi, mēs varam balsot lēnāk. Tagad balsosim lēnāk. 42. lapuse. Moment, moment, moment. Uh, we voted. Mēs nobalsojām pirms 8. kompromisa par 7. kompromisa pirmo papildinājumu 42. lapusē. Un es saprotu, ka jūs vēlējāties pārbaudīt šo balsojumu elektroniski. 42. lapusē. Lūdzu, Patrīcija. Okay addition to compromise. Septītā kompromisa pirmais papildinājums. Lūdzu, atrodiet. Pavisam mierīgi atrodiet septītā kompromisa pirmo papildinājumu. Jo mums ir atšķirīgas, eh, atšķirīga lapu numerācija. Septītā kompromisa pirmais papildinājums. I open the vote. Sākam balsot. Close the vote. Everybody understands, yeah? Visi saprot, jā? Ja? Beidzam balsot. Accepted. Accepted. Pieņemts. Compromise aid. <laughs> Compromise. Astotais kompromiss. Par. Pret. Pārbaudīsim. I close. Beidzam balsot. Pieņemts. We go addition one. Yeah, it's accepted. Yeah. Addition one. Pirmais papildinājums. Astotiem kompromisam. Par. Pret. Pārbaudīsim. It's a, it's a block together with compromise. Uh, 16 and 8. Yeah. yeah. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad otrais papildinājums. Otrais papildinājums astotajam kompromisam jo mums ir atšķirīga lapu numerācija. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim. I close the vote. Beidzam balsot. Accepted. Accepted. Pieņemts. Tagad trešais papildinājums. Par? Pret? atturas, noraidīts. Tagad 615. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 615. grozījums. Beidzam balsot. 615. Devītais grozījums par pret atturas pārbaudīsim. 609. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais papildinājums 9. kompromisam par, pret, Pārbaudīsim. Tas ir pirmais papildinājums devītiem kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais papildinājums par, pret, atturas pārbaudīsim. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais papildinājums. Devītajam kompromisam par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais papildinājums devītajam kompromisam par. Pret. Arī noraidīts. Desmitais kompromiss par pret, atturas pieņemts. 128. grozījums par, pret, atturas pārbaudīsim. 128. grozījums. Will be rejected. Better to check. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss par, pret,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 12. Eh, grozījums kompromiss par pret atturas pieņemts. 635. grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais un 358. grozījums kopā par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Labi, pārbaudām. 100. un 358. grozījums. 5H. I close the vote. Beidzam balsot. Tagad pārējām pie 368. grozījuma otrās daļas par pret. Noraidīts. Jā. Yeah. 638. grozījuma otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. 639. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 646. grozījums par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Se, 659. par, pret, atturas, norēdīts. 5b papildinājums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 5b papildinājums. Beidzam balsot. Noraidīts. 517. Sestais papildinājums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 13. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Pielikuma kompromiss par pret jāpārbauda. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu devītais grozījums par pret Pārbaudīsim vēlreiz. Beidzam balsot. Norēdīts. 685. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. The... Beidzam balsot. Rejected. Rejected. Norādīts. R1 kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. R2 kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. R4 kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. R5 kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. R7 kompromiss par pret atturas pieņemts. R8 kompromiss par pret atturas pieņemts. R9 par pret atturas pieņemts. R10 kompromiss par pret atturas pieņemts. Papildinājums R10 kompromisam par pret atturas pieņemts. R11 kompromiss par, pret, atturas pieņemts. R11A kompromiss par, pret, atturas pieņemts. R12 kompromiss par, pret, atturas pieņemts. R13 kompromiss par, pret, atturas pieņemts. R14 kompromiss par, pret, atturas pieņemts. R15 kompromiss par, pret, atturas pieņemts. R15A kompromiss par pret atturas pieņemts, R16 kompromiss par pret atturas pieņemts, papildinājums par pret pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. His, um, amendment 10. Desmitais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Ir 17 kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 23. grozījums ir atsaukts. Tas jums informācijai, tad tagad balsosim par 285. grozījumu par, pret, atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. Uh, now, two, 286. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 286. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. R19 kompromiss par, pret, atturas, pārbaudīsim, atvainojiet, beidzam balsot. Pieņemts. compromise R. R20 kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Es redzu, ka jūs skatāties, kā es uh, dzeru no krūzītes un jums skauž, es to saprotu. Tad tagad balsosim par R20A kompromisu. Par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. R21 kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad uh, galīgais balsojums. Ļoti svarīgi. Trīs balsojumi, visi elektroniski. Vispirms būs galīgais balsojums par visiem pieņemtajiem grozījumiem. Sākam balsot! Beidzam balsot. Paldies. Tas ir pieņemts. Normatīvā rezolūcija. Balsosim tagad par to. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63 pret 0, 0. Reglamenta jautājums. Vai es varētu lūdzu palūgt vienas minūtes pārtraukumu pirms izlēmjam, kā balsot par mandātu? Paldies. Labi, divas minūtes. Divas minūtes. It will be one voting. One voting. Tas būs viens balsojums. In this file. Tātad par šo dokumentu vēl ir viens balsojums atlicis.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 balsot. Galīgais balsojums par starp iestāžu sarunām. Tātad balsojums par starp iestāžu sarunām. Balsosim elektroniski. Elektroniskais balsojums sākam balsot. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet mierīgi. Beidzam balsot. Godāmie kolēģi, mirklīti. Vēlētos norādīt, ka ītra komitejā mums ir 67 pilntiesīgi locekļi, un 50% no 67 deputātiem ir 33 ar pusi. Tātad mums ir vajadzīgas 34 balsis kas eh, balsotu par. Jo šajā gadījumā ir vajadzīgs visu itre komitejas deputātu vairākums. Tātad viņi visi nav klāt šodien, bet mums ir vajadzīgs vairākums no visiem itri komitejas pilntiesīgiem deputātiem. Tāds ir reglaments, un mēs to nevaram mainīt. Tātad šis jautājums ir jānodod plenārsēdē, Tas nozīmē, ka no, netiek nodrošināts mandāts sarunām trilogā. Mēs akceptējām šo priekšlikumu, kā jūs ziņat. Šis, šī likumdošanas rezolūcija bija 66 pret 0. Ļoti labi rezultāti. Tātad būs jāizmanto vēl plenāra sēde, nevarēs uzreiz sākt trilogu. Tas arī viss. Tāds ir mūsu galīgais nolēmums. Paldies, kolēģi! Tagad uh, pēdējais ziņojums. 2017. gada budžeta mandāts trilogam. Iesim cauri vienam punktam pēc otra. Mums ir jābeidz darbs pēc iespējas ātrāk. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Astotais grozījums pirmā daļa pār pret atturas noraidītā. Astotais grozījums otrā daļa pār pret atturas at pieņemts. 3a kompromiss pār pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 14. grozījums pār pret atturas pieņemts. 15. pār pret atturas pieņemts. 5. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 17. pār pret atturas pieņemts. 19. pār pret atturas pieņemts. 21. pār pret atturas noraidīts. 22. pār pret atturas pieņemts pieņemts. 23. par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. 6. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, pārbaudīsim. 28. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 33. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 34. par, pret, atturas, norādīts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret, atturas noraidīts. 38. pār pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. 51 pār 9 pret. Viens atturējās. Apsveicam referentu. My goodness. Nobody is saying anything. <laughs>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 Uh, let us go uh, to circular. Tagad aprites ekonomikas pakotne. Četri punkti. Ja jūs varētu pabeigt savas izcilās diskusijas daudzpartijas grupā pie koordinātorā Krišāns Kariņš. Ja jūs varētu varbūt iziet no zāles, mums būtu vienkāršāk. Visi kopā jūs varbūt to varētu darīt. Uh, okay. Uh. Dear friends. Draugi, konsultanti no tautas partijas grupas, varbūt jūs varētu kaut kur pazust. Lūdzu. Okay. Uh, colleagues, very important topic. Kolēģi, ļoti nozīmīgs jautājums. Āpretes ekonomikas pakotnē. Uh, Mums ir eh, četri tiesību akti. Mums ir tātad eh, referenti un ēnu referenti, kas ir atbildīgi par katru no šiem tiesību aktiem. Eh, mūsu rīcībā ir kādas 30, ne, šķiet mums vajadzēs varbūt kādas papildu 10 minūtes. Beigsim darbu 12.40 bet mēģināsim strādāt pēc iespējas ātrāk. Gribētu jums atkārtināt, ka ir piešķirti četri komisijas priekšlikumi referentiem ITRE un arī ēnu referentiem. Šie tiesību akti savstarpēji pārklājas, tātad mums ir uh, jānodrošina laiks 21 runātājiem, tātad katram ēnu referentam ir pusotra minūte atvēlēta. Mums ir ļoti daudz ēnu referentu. Sākumā izteiksies trīs referenti. Federlis kungs aizstāja Teličkas kungu. Federlis kungs prezentēs uzreiz divus dosjē, nevis vienu, bet divus un Pohis kungs un Ferēras kungs būs nākamie runātāji. Viņi prezentēs katras vienu dosjē. Tagad gribētu dot vārdu Federlis kungam, viņam ir atvēlētas 7-8 minūtes. Tātad viņam ir vairāk laika nekā abiem pārējiem kolēģiem. Federlis kungs, lūdzu jums vārds. Jūs runāsiet par diviem tiesību aktiem. Uh, Priekšādātāji centīšos izteikties īsi. Teličkas kungs vēlas nodot sveicienus, viņš atvainojas, ka nevarēja piedalīties šajā sanāksmē. Esmu saņēmis viņa uzrakstīto no viņa biroja. Tātad sāksim ar transporta līdzekļu akumulatoriem. Lūk, priekšādētāji, godāmie kolēģi, es sagatavoju atzinumu par transporta līdzekļiem, baterijām un akumulatoriem un akumulatoru atkritumiem tā tālāk. Uh, Šī um, ziņojuma mērķis bija nodrošināt visaptvarošu tekstu, kas uh, attiektos uz visiem šiem jautājumiem un par kuriem noteikti runās vadošajā komitejā. Teličkas kunga ziņojuma mērķis bija identificēt jautājumus, kas nav aptvērti vai kas ir nepietiekami apskatīti komisijas priekšlikumā, un nodrošināt saskaņotību starp uh, tiesību aktiem atkritumu pakotnē. Uh, ir ļoti nozīmīgi skatīt uh, atkritumu likumdošanu visaptrošā veidā. Aprites ekonomiku bieži vien uzskata par sinonīmu atkritumu pārvaldībai, bet uh, šis skaidrojums ir maldinošs. Teliškas kungs uzskata, ka aprites ekonomika ir daudz plašāka definīcija, un tie runa par jēdzienu, kas nākotnē ietvers pilnīgi visu industriju, ja mēs atradīsim pareizos stimulus un pareizo līdzsvaru. Uh, Tagad pieskaršos dažiem punktiem Teliškas kungas ziņojumā. Mēs ļoti bieži runājam par pareizajiem stimuliem, lai nodrošinātu, ka atkrituma pārvaldība ir efektīva un sasniedz savus mērķus, taču šie mm, stimuli nav iekļauti komisijas priekšlikumā. Teliškas kungs uzskata, ka ir jāiekvieš gan ekonomiski, gan arī citi stimuli, kurus dalību valstis un uzņēmumi varētu izmantot kā efektīvu rīku, lai sasniegtu atkritumu likumdošanas un apretes ekonomikas mērķus. Saraksts ir iekļauts kā pielikums visām trim uh, direktīvām, un tas atkārtosies arī citās direktīvās, lai nodrošinātu saskaņotību. Tad, tad uh, atkrituma pārvaldība dalībvalstīs nebūs efektīva, ja tai nesekos atbilstoši pārstrāde. Tieši tāpēc Teliškas kungs aicina komisiju sagatavot standartus uh, WEEE e e apstrādē. Tāpat arī vajadzīgi citi saistoši pasākumi. Mums vajadzētu iet vienu solis priekšu komisijai. Mēs vēlētos, lai standarti, kas jau ir ieviesti un ir obligāti dalība valstīs, kļūtu eh, saistoši visiem uh, Eh, elektroniskā aprīkojuma mm, eh, atkritumu pārstrādātājiem. Šādā veidā mēs varētu izvairīties no riskiem veselībai vai videi. Tāpat arī Teliškas kungs vēlētos mazliet iziet ārpus direktīvas aptvēruma, bet tas attiecas uz apratas ekonomiku. Tātad atkritumu direktīva nerunā par atkritumu pārvadāšanu. Ja mēs vēlamies, lai atkritumi paliktu Eiropas Savienībā, uh, mums būs vajadzīgākas daudz rentablākas un efektīvākas atkrituma pārstrādes sistēmas, neuzliekot administratīvu slogu uzņēmumiem. Ir jānodrošina uh, atkrituma aprite dalību valstīs un to pārstrāde, jo nepieciešamība pēc tā tikai pieaugs. Tieši tāpēc mums vajadzētu pārskatīt direktīvu par atkritumu pārvadāšanu. Telečkas kungs uzskata, ka ir jāliek uzsvers uz pareizu uh, pašreizējo atkritumu tiesību aktu īstenošanu un ir jāievēro arī starpiestāžu vienošanās par labāku likumdošanu. Viņš arī uzsver, ka ir jāpievērš uzmanība izglītošanai, jo tas ļaus mums izmainīt patērētāju attieksmi un ļaus nodrošināt arī pārāk prakses apmaiņu starp uzņēmumiem un dalību valstīm. Tūlīt ķeršos klāt arī uh, atkrituma poligonu ziņojumam. Teličkas kungs saka, lūk, šo. Viens no daudzajiem priekšlikumiem ir nodrošināt labāko koordināciju un informācijas un paraugu prakses apmaiņu starp dalību valstīm un dažādiem ekonomikas sektoriem. Tas ietver arī atkritumu pārstrādi un finanšu sektoru. Uh, Komunikācija platformas izveide ļautu uh, veicināt izpratni par labākiem industriāliem risinājumiem un ļautu labāk iepazīties ar kapacitāti. Tas ļautu arī savienot atkritumu industriju ar finansiālo sektoru, kas būtu uh, galīgais pārējais posms. Otrs punkts Celiškas kungas priekšlikumā ir aicināt komisiju izvērtēt to, vai ir piemēroti ieviest mērķus kopējiem atkritumu daudzumam, kurus varētu izmest poligonos, un to vajadzētu aprēķināt kilogramos uz vienu iedzīvotāju gadā. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt progresu atkritumu novēršanā, tātad te ir runa par augstāko atkritumu hierarhijas līmeni. Šādā veidā mēs varētu samazināt vispārēju atkritumu daudzumu, kas tiek uh, radīti viena gada laikā. Viņš arī vēlētos atbalstīt ierobežojumus attiecībā uz bioatkritumu izmešanu poligonos un uh, paredzēt arī obligātu bioatkritumu savākšanu. Tāpat ir arī daudz citu punktu Teličkas kungas rakstītajā, bet es domāju, ka esmu jūs īsi un uh, um, saskaņoti jūs iepazīstinājis ar viņa teikto. Vēlreiz atkārtošu, ka Telečkas kungs atvainojās, ka viņš nevar pats personīgi piedalīties šajās debatēs. Paldies, godāmā kolēģi, par to, ka prezentējāt mums šos divus tiesību aktus. Tagad pievērsīsimies Miroslava Pohes ziņojumam un te ir runa par uh, grozījumu izdarīšanu direktīvā 2008.6.98 par atkritumiem. Vārds jums, kolēģi! Labdien! Lielas paldies! Eiropas ekonomika zaudē daudz uh, sekundāro izēvielu. Uh, tas rada ļoti liels zaudējumus un kaitējumu videi. Tāpat arī tas uh, izdara spiedienu uz neatjaunīgajiem resursiem, un šī lineārā modeļa beigās, protams, ir poligoni vai arī atkritumu uh, dēdzināšana, kas savukārt slikti ietekmē cilvēku veselību un arī ekonomiku. Ja mēs uh, saredam 2,5 miljārdus atkritumu gadā, tad, protams, ar šo sagatavoto tekstu mums nepietiek. Uh, Mums šeit eh, Eiropas parlamentā ir iespēja aicināt eh, ieņemt daudz eh, ambiciozākas pozīcijas. Tieši tāpēc es gribētu aicināt noteikt daudz plašākus mērķus. Komisija iesaka mērķus, kas neatbilst mūsu nepieciešamībai samazināt atkritumu daudzumu. Tātad te ir runa gan par eh, poligonos izmetamiem atkritumiem, gan arī par sādedzināšanai paredzētajiem. Tātad pirmkārtā mums ir jāskatās uz eh, direktīvā iekļautajām definīcijām. Šeit parādās ļoti eh, daudz mm, neskaidrību ir jānodrošina harmonizācija attiecībā uz šiem terminiem. Te ir runa, piemēram, par pašvaldību atkritumiem un arī par atkritumu pārstrādi. Šī iemesla dēļ es gribētu uh, ieteikt jaunas definīcijas komerciālajiem un industriālajiem atkritumiem. Ir uh, jānodrošina arī definīcijas pārtikas atkritumiem, kas var ietekmēt vīdi un kas uh, var arī ietekmēt, piemēram, enerģijas patēriņu lauksaimniecībā. Tāpat arī mums ir jādomā par piedrazošanu, kas rada reāls problēmas Eiropā. Mums vajadzētu nodrošināt ražotāju atbildību attiecībā uz šo atkritumu pārvaldību. Ja ražotāji vairāk piedalītos eh, šo atkritumu pārvaldībā, viņiem būtu daudz lielāka motivācija atrisināt eh, atkritumu pārstrādes problēmas. Mans ieteikums būtu stiprināt, padarīt daudz eh, augstākus šos komisijas priekšlikumā iekļautos mērķus. Uzskatu, ka mums vajadzētu uh, paaugstināt arī mērķus attiecībā uz izlietotajām ēļām, Tātad te ir runa par 60%, kas tiks sasniegti 2020. gadā. Šeit eh, komisija izskatā, izsakās diezgan neskaidri. Tāpat arī mums ir jādomā par aprēķināšanas metodēm. Šīm metodēm ir jābūt salīdzināmām starp visām dalību valstīm. Šī iemesla dēļ es gribētu ieteikt citu aprēķināšanas metodi, kas nebalstītos uz kvantitāti. Uh, Tāpat mums ir jādomā par uh, sarežotiem atkritumiem uz vienu iedzīvotāju. Domāju, ka mums nav vajadzīgu analīžu, kas ļautu mums uh, izskatīt, vai šāda metode ir piemērota. Mums ir jāaicina komisija mums sagatavot šādas analīzes. Tāpat arī mums ir jādomā par patērētāju aizsardzību. Pašlaika komisijas priekšlikumā uh, Eh, šī aizsardzība nav paredzēta pietiekam augstā līmenī. Tātad mums ir jāmēģina nodrošināt šie mūsu mērķi, un mums ir jādomā arī par to, eh, kā mēģināt novērst eh, atkritumu radīšanu. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, un es ceru, ka mūsu nākamās sanāksmes laikā mums izdosies panākt kompromisu, kas ļaus mums uh, uh, uzstādīt godkārīgus mērķus tālākajām sarunām ar padomi. Tātad te nav runa par atkritumu pārstrādi, bet gan par ieguldījumu ekonomikas attīstībā un Eiropas Savienības konkurētspējas paaugstināšanā. Liels paldies, ka prezentējāt jūsu ziņojumu. Tagad iepakojumi un izlietotais iepakojums. Izteiksies Žoā Ferreira, kurš ir mūsu referents. Lūdzu jums vārds, kolēģi. Eh, eh, Paldies, priekšādātāji! Es eh, gribētu izteikties par komisijas sagatavotajiem priekšlikumiem. Komisija attiecībā uz direktīvas pārskatīšanu par iepakojumu un izlietoto iepakojumu nav uzstādījusi pietiekami augstus mērķus. Mēs uzskatām, ka mēs varētu iet vēl tālāk, lai nodrošinātu efektīvāku resursu izmantošanu, kas ļautu mums veicināt e, sociālās ekonomikas tālāko virzību. Atkrituma pārstrādā ir ļoti būtiska, ja mēs domājam par resursu efektivitāti. Un šeit tā tad ir runa par aprites ekonomikas attīstību. Atkritumu pārstrādē, protams, ir acīm redzamas priekšrocības. Tā nodrošina pievienoto vērtību, taču eh, šo procesu mēs nevaram turpināt bezgalīgi. Produktus nevar pārstrādāt, pārstrādāt mūžīgi. Tāpat ir vajadzīgs eh, enerģijas ieguldījums eh, atkritumu pārstrādē. Tas nozīmē, ka šis loks nenoslēdzas. Protams, ka tā ir ļoti laba orientācija un mums vajadzētu uh, skatīties šajā virzienā. Tātad mums ir jādomā par pārstrādes mērķu paaugstināšanu. Mums šie mērķi ir jāvērza uz priekšu, tātad te ir runa par dažādu specifisku materiālu pārstrādi, tā skaitā arī iepakojumu materiāliem. Šeit vajadzētu nodrošināt arī uzstādīto mērķu ievērošanu. Šeit ir jādomā arī par aprēķinu metodēm un uh, šajā atzinumā mēs uh, piekrītam ieviestajiem mērķiem, bet mēs esam paredzējuši vairākus elementus, kas mums šķiet būtiski. Pirmkārtām ir jāsaprot, ka jau pirmsākumos pastāv atšķirības starp dalību valstīm, tātad ieguldītie centieni katrā dalību valstī ir atšķirīgi. Un eh, tātad te ir runa par eh, paredzēto mērķu sasniegšanu. Priekšlikumā tiek atzīts, ka dalību valstis nav pilnībā izmantojušas infrastruktūru, kas ir vajadzīga atkrituma pārstrādēji. Un tas nozīmē, ka mēs nesam ievērojuši jau uzstādītos mēķus, bet iespējams, ka tas nozīmē, ka ir jāievieš elastīgums, lai varētu nodrošināt mērķu izpildi. Šajā zinumā mēs um, runājam par elastīgumu, un mēs vēlamies arī ieviest derogācijas attiecībā uz mērķu sasniegšanu. Tie ir runa par jaunām derogācijām. Tāpat arī mēs ieviešam virkni striktu nosacījumu, kas ļaus izmantot eh, derogācijas. Mēs vēlamies arī ņemt vērā sākuma punktu un to, kādā veidā mērķi tiek sasniegti. Un šai mērķu sasniegšanai tiek eh, noteikts progress, kas ir jāsasniedz pakāpeniski. Uh, Un tāpat mēs runājam arī par agrīnās brīdināšanas ziņojumiem. Šie ziņojumi parādās komisijas priekšlikumā. Tātad te ir runa par rekomendācijām dalībvalstīm un arī uh, par nosacījumiem, kas ir paredzēti tam, lai dalībvalstis varētu saņemt derogāciju. Kas vēl ir iekļauts šajā atzinuma projektā? Tātad ir runa par ražotāju atbildības eh, principu Tas eh, tiek saskaņots arī ar atkritumu rašanās novēršanu un tāpat arī par uh, iepakojuma atlikumiem, lai no kurienes tie nāktu, vai te būtu runa par gala lietotāju vai par patērētājiem. Attiecībā uz atkritumiem mēs iekļaujam jaunas atsaucis uz šo principu. Tātad te ir runa par ražotāju atbildības paplašināšanu. Jāsaka, ka ļoti bieži tas nav gala patērētājs, kas izvēlas uh, iepakojumu. Tieši tāpēc vajadzētu paredzēt uh, ražotāja atbildības uh, pāksnāšanas režīmu. Tātad mums ir vajadzīgi daudz augstāki mērķi, kas paredz arī jaunus līdzekļus to sasniegšanai, un tāpat arī vajadzētu nodrošināt vajadzīgo atbalstu investīcijām. Uh, Tāpat arī vajadzētu radīt eh, stīmulus tam, lai rūpniecībai būtu interesanti rūpēties par iepakojumu. Šeit ir runa par tādiem produktiem, kur, kuriem būtu pievienotā vērtība un kas ļautu mums radīt eh, tādus risinājumus, kas uh, ļautu tikt galā ar atkritumu pārstrādi. Uh, Tātad tas attiecas arī uz vīdes un ekonomikas aspektiem. Lielas paldies! Tagad dosim vārdu ēnu referentiem, bet pirms tam es gribētu sveikt mūsu vidū galveno referentu no vīdes komitejas, kurš ir arī uh, locekļa vietnieks mūsu komitejā. Došu vārdu ēnu referentiem. Uh, Bonafis kundze ir atbildīga par visiem četriem tiesību aktiem. Viņa ir galvenā referente vīdes komitejā, un jūs arī darbojaties vīdes komitejā, tāpēc es uzskatu, ka jūsu viedoklis ir ļoti būtisks. Dosim jums vārdu pēc tam, kad būs izteikušies visi mūsu ānu referenti. Roila kungs tagad tāds patīs grupas vārdā. Ja. Zu welchem soll ich reden? Also zum Par kuru lai es runāju? Jā, tad par manu ziņām, ko bija referents. Par ziņojumu, par uh, iesaņojumu direktīvu man ir tikai daži komentāri. Jo līdz šim mums ir bijis konsultācija process. Domāju, ka sistēma par paplašināto ražotu atbildību ir laba, bet ir arī iemesls, kādēļ to šeit vēlreiz nevajadzētu iesaistīt. Pirmkārt, noregulējumā jau atkritumu ietver direktīvā ir noteikts, ka ir šāda sistēma, un otrkārt ir jau funkcionējušas sistēmas. Manuprāt, šeit to nevajadzētu vēl īpaši pieminēt par elastīkumu dalībvalstīm. Noteikti, ka principā var tikai teikt, ka tas ir gudrs un labs ceļš, bet vajadzētu šeit uzmanieties, lai mēs šeit neietu par tālu, jo tam ir jābūt arī salīdzināmībai iespējamai ir jau elastīgums. Komisijas eh, ieteiktajā sistēmā ar agro brīdinājumu iekārtām trīs gadu ir termiņš, un tad komisija izstrādā ieteikumus. Domāju, ka nevajadzētu būt pārāk lielai elastībai, lai stimuli neiet zudumā. Par eh, revīziju pēc viena gada pārstrādāšanas mēķiem. Mēķis ir atbalstāms, jā, bet šeit noteikti vēl nevar uh, pateikt, vai mērķi ir izvirzīti pareizi. To varēs uh, spriest tikai tad, kad praksē būs redzams, kādas būs uh, dalībvalstu pārstrādāšanas uh, eh, iespējas, prakse un ko tur varēs mainīt. Un nu, varētu ieteikt, ka tikai pēc gada, pēc revīzijas īstenošanas to vajadzētu realizēt. Tad ir problēma ar jēdzienu produkti. Tā izmantošana. Es to tā arī nesaprotu, kādēļ. Tas šeit ir īpaši, jā, jāpiemina, jo produkts eh, nav kaut kas tāds, ko kāds ir nopircis un izmetis ārā, tas jau ir atkritumas produkts. Varbūt, ka ir labāks jēdziens, ko varētu izmantot par aprēķinu metodēm. Vai tas darbosies, vai tas tādēļ ir pareizi vai nav pareizi, principā atkarīgs no tā, kā galu, galu galā būs definīcija ar noslēdzošo pārstrādāšanu un uh, kāda būs definīcija uh, atkal pārstrādāšanai. Problēma ir tāda, ka ja mērīšanas punkts ir tāds, kā komisija to iesaka, tad visi uzņēmumi, kas strādā pārstrādāšanas uh, jomā, viņiem vajadzēs pārkārtoties un vajadzēs jaunas mērījuma metodas, vai tas uh, ir eh, pamatota vai arī pārspīlēta eh, tukša nevajadzīga darbība, bet tas ir vēl ar jautājumiem. Vēl viens jautājums par informācijas sistēmu un uh, ziņošanu, vai tas nav pārāk detalizēti. Protams, ka ir nepieciešama datu salīdzināmība, arī komisija tā ir vajadzīga, bet arī tur es pieņemu, ka būtu saprātīgāk to visu mazāk intensīvi paredzēt. Tik tā par šo direktīvu. Kolēģi Zaborska man lūdza runāt par atkritumu ietvaru direktīvu. Viņa, viņas domas izteica, vai man tagad par to runāt, vai vēlāk izteikties. Varbūt, ka nākamajā kārtā saka priekšsēdētājs. Labi, tad to vēlāk. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Mums vēl būs arī otrā kārta. Jā, tagad mēs eh, fokusējamies pirmajā kārtā ēnu referentiem par pirmo un otro dosjē. Gerek kungs, eh, sociālistu un demokrātu vārdā par pirmo. Jā, liels paldies. Jā, šeit ir runa par uh, trīs veida atkritumiem, par uh, izmantotajām baterijām un akumulatoriem un arī par mājasemniecības elektroniskajām iekārtu atkritumiem. Gribētu teikt, ka katrs no šiem jautājumiem, katram vajag atsevišķu pieeju, katram veidam vajag atsevišķu pieeju, jo galīgo izlietojumu tādēļ, ka to dzīves cikls atšķiras. Jā, jau ir direktīvas, tādēļ gribētu jautāt, eh, kur, eh, kā, kā, kādas iespējas ir šīs direktīvas uzlabot. Kad runa ir par uh, nolietotiem transporta līdzekļiem un atkritumiem, gribētu teikt, ka ir arī, ir arī oficiālais un neoficiālais tirgus šim. Apmēram 50% ir šāds neoficiāls tirgus. Un jāsaka atklāti, ka lietotās daļas var tikt atkal uh, pārdotas, un tās var izraisīt lielu apdraudējumu satiksmē. Tā ir prioritāte, un tur ir jāatrod risinājums. Mums vajadzētu datus par uh, transporta līdzakļiem, lai mēs zinātu, cik daudz uh, automašīnas ir tirgu un uh, par tiem, kas uh, tiek lietoti satiksmē, un vajadzētu arī skaidru skaitļus par to, par to automašīnu skaitu, kas ir eh, atsautas izņēmums no tirgus. Ir arī tā saucamais melnais tirgus, nelegālais tirgus. Mums ir arī jāparaugās, ja automašīna ir eh, jāpārstrādā metāložņos, jāraukas, kas tad tur notiek. Tā ir par baterijām. Vairāk, lielākā daļa no baterijām Eiropas Savienībā ir eh, LED baterijas ir viena baterijas, un eh, es šeit nesaskatu nekādu problēmu ar tehnoloģiem, jo mums jau ir eh, tehnoloģijas, eh, lai to pārstrādātu, bet problēma ir tāda, ka tas ir arī ekonomisks aspekts. Svins no Ķīnas šodien ir tik lēts, ka nav vērts pārstrādāt lietotās baterijas, jo tur nav nekāda ekonomiskā stimula. Jūs varat šādas baterijas faktiski atrast visur izmet sara, kur tā nemaz nevajadzētu būt. Jā, par mājasemniecības elektronisko iekārtu atkritumiem. Tas ir viss sarežģītais jautājums, jo ir īpaši šie atkritumi prasa īpašu risinājumu. Tad, kur tās tiek glabātas, kur tās tiek savāktas, ir jābūt eh, labākiem ekonomiskiem risinājumiem, lai tās varētu pārstrādāt eh, atbilstoši likumiem. Jautājums par elektroniskajiem atkritumiem. Parasti tie ir no tāliem austrumiem, tur ir lētāka enerģija, un, protams, kā cilvēku nedomāt daudz par vidas aizsardzību, pamat problēma ir tāda, ka šī problēma ir jāatrisina. Kādā veidā šī veida atkritumi, kādā veidā tos aizved no Eiropas, un uh, ar kādiem nosacījumiem tie tiek aizvest uz tālajiem austrumiem. Pirmkārt, mums vajadzētu risināt jautājumu par to, kādi procesi un tehnoloģijas tiek eh, risināti, lai pārstāvētu elektroniskos atkritumus. Jā, paldies. Un tagad ir pirmais un otrais dosie. Teviškas kungs ir referents un Foksa kungs ECR pārstāvi ir ēnu referents. Thank you, President. Paldies, priekšsādātāji. Mūsu grupā atbilst, atbilst, atbilst, atbalsta to, ka mums ir ekonomiski jāizmanto resursi. Es izteikšos tagad par visiem četriem ziņojumiem, paudīšu savas grupas viedokli. Sākumā es vēlētos pateikties referentiem par ieguldīto darbu. Interesanti skaņa. Manai grupai ir dažas iebildes attiecībā uz komisijas eh, priekšlikumu un arī uz eh, ziņojumu projektiem. Mēs vēlamies proporcionālu pieju, kas attiektos uz galvenākajiem jautājumiem. Tātad mēs vēlamies uzlabot atkritumu pārstrādi, uzlabot energoefektivitāti un šādā veidā samazināt mūsu uh, atkarību no importētiem energoresursiem. Uzskatām, ka tā ir neizmantota ekonomiskā un vīdes izdevība, un par to būtu jāinformē visas dalībvalstis. Šī masla dēļ mēs vēlamies noteikt realistiskus mērķus. Mēs nesaprotam uh, argumentāciju, kāpēc. Uh, Vajadzētu noteikt divus ambiciozus mēģus un pēc tam piešķirt uh, derogācijas vairākām dalībvalstīm. Mēs uh, uzskatām, ka nav uh, loģiski noteikt uh, tik augstus mērķus, ka neviens nevar tos sasniegt, un tad teikt, ka jūs eh, saņemsiet derokāciju. Mēs uh, Gribētu teikt, ka varbūt labāk būtu noteikt realistiskus mērķus un nodrošināt, lai tie tiek izpildīti, pirms mēs uzstādām jaunus mērķus. Kā komisija identificēja identificē dalībvalstis, kurām būtu jāpiešķir šīs derogācijas, tātad te ir runa par atkrituma direktīvas 11. panta 3. punktu. Attiecībās papildu pasākumiem, ko iesaka referenti, nav īsti skaidrs, vai tiek domāts par šo pasākumu ieteikumu un par to, vai tie vispār ir vajadzīgi. Piemēram, ieteiktie nosacījumi attiecībā uz atkritumu eļām. Mēs uzskatām, ka šeit būtu vajadzīga detalizēta analīze par uh, ietekmi uz rūpnieciskajiem patērētājiem un uz pašvaldībām. Tāpat arī mums ir jānodrošina, lai šo priekšlikumu iekuvumi uh, būtu lielāki nekā uh, Uh, ieteikumi un izmaksas, kādas radīsies rūpniekiem, jo īpaši MVU. Tāpat arī mūs uztrauc papildu mērķi - mērķu grozīšana, uh, obligātā paplašinātā ražotāja atbildība un arī daudz citi papildu pasākumi, kas tiek ieteikti ziņojumos. Es gribētu aicināt referentus saskaitīt, cik daudz atšķirīgu mēķu viņi ir noteikuši. Uh, Ir tik daudz šādu mērķu, ka cilvēki, kas nestrādā institūcijās, visticamāk nespēs to saprast. Un šāda, pap, šāda papildu sarežģījumi neļaus nodrošināt mērķu izpildi. Eiropas rūpnieki jau ilgu laiku pieprasa saprotamus mērķus, kas netiktu mainīti tik pēc pāris gadiem, kad komisija atkal gatavos jaunu priekšlikumu. Šajā sakarībā manai grupai ir bāžas par komisijas priekšlikumiem attiecībā uz deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Tie rada ļoti lielas um, juridiskās neskaidrības rūpniekiem. Uh, daudzās citās jomās, piemēram, rīča likumdošanā, mēs esam pieredzējuši to, ka šādi nosacījumi ir ļoti problemātiski. Uh, Tieši tāpēc nav akceptējami, ka komisija var regulāri pārskatīt e, izēvielu e, eh, madraus sērakstus vai arī e, citus sērakstus, neejot cauri visiem likumdošanas procesiem. Tāpat mēs uz, neuzskatām, ka vajadzētu m, mm, vēl precīzāk definēt rūpniecības un komerciālos atkritumus. Mēs redzam, ka jau tagad pastāv dažādi ekonomiskie stimuli. Tāpat arī mums ir jādomā par pašvaldības atkritumiem, un šeit rodas īstie izaicinājumi. Mēs gribētu, lai tiktu pievērsts vairāk intereses tam, kāda būs praktiskā ietekme šiem pārskatītajiem nosacījumiem. Šie tiesība akti ietekmēs ļoti lielu rūpnieku daļu un arī pašvaldības, tāpat arī uh, patērētāju ikdienas dzīvi. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina līdzsvars starp ambīcijām un realitāti. Paldies! Eh, kolīgi. Jā, kolēģi, paldies. Tagad eh, vārds Javaukungam. Un, ja es vēlaties, varbūt sadalīt savu runu, jūs esat eh, Āni referēts par visiem četriem dosiem. Varbūt jūs par pirmo un otro vēlaties izteikties par Teliškas kunga atzinumiem, un otrajā kārtā jūs varat runāt par uh, pārējiem diviem dosjē. Varbūt tā varētu darīt. Jā, paldies, es sekošu jūsu instrukcijām un koncentrēšos uz uh, abiem tevišķas dokumentiem par elektroniskiem atkritumiem un baterijām un atkritumu poligoniem, par uh, eh, atkritumu poligoniem, par šo dosiju. Pirmkārt man jāsaka, ka ar referentu un ēnu referentiem, es domāju, ka mums uh, bija daudz kopīgi viedokļi par komisijas priekšlikumu. Mēs atbalstām daudz ko no referenta ieteikumiem. Pirmkārt, gribētu pieminēt, ka atsevišķa atkrituma vākšana bio atkritumiem tā vajadzēja būt obligātai. To jau pieminēja arī Federlē kungs, kas eh, pārstāvēja Teliškas kungu šeit, un es domāju, ka tas ir svarīgi iekļaut šo obligāto atkrit, atsevišķu atkritumu vākšanu bio atkritumiem. Tāpat es arī gribētu runāt par informācijas apmaiņu par labākas prakses piemēram, un inovatīvu risinājumu un simbiozes nozīmi. Atkritumu poligoni. Tur vairākas dalība valstīs bija uh, svarīgas iniciatīvas, un mēs uh, atbalstām to, ka vajadzētu ņemt vērā šo pieredzi. Mēs piekrītam, un tas nav tikai par uh, atkrituma poligonu, tas, bet par visu atkritumiem, ka datu kvalitāte un, uh, un uh, pamatotība, tas ir izšķiroši jautājums, lai harmonizētu metodoloģijas un definīcijas par šo dosie. Tāpat arī ir svarīgi, ka pašlaik mēs tieši diskutējām par šiem eh, dokumentiem atsevišķiem, bet eh, par šiem dokumentiem likumdošanas aktiem vajadzēja būt eh, saskaņotībā, jo viņi tie var atbalstīt viens otru. Un tādēļ būtu svarīgi nodrošināt, lai tie nebūtu pretinā ar vien, viens ar otru, tādēļ ir jānodrošina saskaņotība, koherence. Par atkritumu poligonu regulējumu. Uh, un elektroniskiem atkritumiem. par atkritumu aizvešanu, izvešanu Eiropas Savienības. Tas ir arī jautājums, kurā varētu būt uh, eh, izdevies jautājums par nodokļu krāpniecību. šie jautājumi ir svarīgi arī jaunajām dalībvalstīm. Šeit jo notiek arī atkritumu izsūtīšana, izvešana uz jaunajām dalību valstīm. Gribētu pieminēt ar jautājumu par atkritumu poligoniem. Nav pietiekami cīnīties tikai pret šo atkritumu izgāstuvēm. Tas nav jautājums tikai par atkritumu samazināšanu, bet arī par sadedzināšanu, kas uh, nav pareizā veidā līdz šim atrisināt šajā aprīkas ekonomikas jautājumā un kopējā dokumentu pakotnē. Šeit jāraugās, kāda ir mērķi, un lai neizveidot šeit tādu atkritumu sadedzināšanas uh, loku par uh, izmesto bateriju jautājumu. Arī par to gribētu teikt, ka jāuzsver, jāuzsver uh, atbilstoši statistikas, pareizi statistikas jautājums par kvalitatīviem skaidriem. Tas pagaidām vēl nav. Par atkritumu izvešanu ar kuģiem ārpus Eiropas Savienības, bet arī Eiropas Savienības iekšienē. Šim jautājumam ir jābūt atrisinātam ļoti stingrā veidā un nevajadzētu pieļaut tādu atkritumu izvešanu, kas nav kontrolēta. šeit vajadzētu arī ņemt vērā visus uh, paketes komponentus, ne tikai atkritumu poligonus, bet arī ietver direktīvas visos jautājumos. Jā, liels paldies, kolēģi, un tagad kolēģis Sirkjotis, ja jūs vēlaties atsevišķi runāt par, pirmkārt par uh, pirmajiem diviem dokumentiem, un pēc tam otrajā kārtā jūs saņemsiet iespēju runāt par trešo un ceturto dosjē. Ja jūs vēlaties par to izteikties kopā, to arī var darīt. Jā. Priekšsēdētā. Jā, nav jau daudz laika, tādēļ gribētu izteikties tikai par uh, atkrituma direktīvas grozījumiem. Tas ir darba kārtībā faktiskā pirmais jautājums. Tādēļ Es gribēju par šo jautājumu, ko esmu ēnu referents par atkritumu direktīvas grozījumiem. Gribētu teikt paldies eh, referentam Mirošlāvam Pošem. Viņš ir izvirzījis uzlabojumu priekšlikumus par komisijas priekšlikumu. Mēs no ko uzskatām, ka šī direktīvas grozīšana sniedz ieguldījumu resursu labākā izmantošanā ar mērķi, protams, nodrošināt vidas aizsardzību un cilvēku veselības iespējas, uzlabot tāpat arī dzīves kvalitāti, un daudz, kas ir jādara, lai šie mērķi varētu tikt sasniegti. Mums ir svarīgi, lai tiktu pastiprināta prevencija, ir jābūt izstrādātām informācijas programmām, ir jābūt eh, sabiedrības apziņas veidošanai lai vairāk atkritumi tiktu pārstrādāti. Tāpat ir arī svarīgi, lai tiktu ieviesti obligātie mērķi, lai tiktu pastiprināta ražotāja atbildība, lai būtu sabiedriskās kontroles. lai vidas eh, piesārņojums tiktu novērsts arī enerģijas uh, jomā, lai tiktu nodrošināti pasākumi, lai tiktu novērsti šķēršļi. Arī pašvaldībām šeit ir eh, liela atbildība. Mēs uzskatām, ka ļoti pozitīvi, kā tiek ieviesti jauni elementi, tīpaši par ražotāju atbildību. Pozitīvi arī tas, ka tiek stiprinātas patērētāja tiesības, lai būtu labāka piekļuve pārstrādes sistēmām. Tāpat arī priekšlikums, kas attiecas uz atkritumiem jūrā, ir vērtējums pozitīvi. Mēs gribam uzsvērt, ka ne visām dalībvalstīm ir vienādas iespējas un uh, nav vienāds uh, izējas punkts, lai sasniegtu mērķus ir tīpaši tās dalība valstis, eh, kuras skar neoliberālā politika, taupības pasākumi. Šīs dalība valstis ir lielu krūtību priekšā un ir milzīga krīze un tauta slīkst nabadzībām postā. Tādēļ svarīgi, lai līdzekļi no Eiropas Savienības struktūras un investīciju fondiem varētu tikt izmantot, lai atbalstītu valstis, lai tās varētu uh, izstrādāt eh, atbilstošas infrastruktūras, lai nodrošinātu atkritumu novēršanu un pārstrādi, lai tās varētu izmantot iespējas. Un lai varētu būt arī kompensāciju pasākumi pašvaldību. Mēs esam sagatavojuši arī grozījumus. Paldies! Paldies, liels paldies jums, kolēģi! Un tagad pāriesim pie otrās Uh, kārtas. Man ir uh, četri ēnu referenti uh, runātāju sarakstā. Virkunenes kundze no Tautas partijas. Hena Virkunen, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Man ir tikai daži vārdi sākām par šīm direktīvām par baterijām un nolietotajām automašīnām. Uh, Patiesībā komisijas priekšlikumi ir ļoti um, nelieli par šīm trim direktīvām. Šeit ir galvenokārt runa par statistikas datiem un par to vākšanu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo uzticami dati ir uh, vajadzīgs pamats, lai uh, noteiktu ambiciozus mērķus un realistiskus mērķus mm, otraizēju izmantošanai un pārstrādē. Uh, Un viena no svarīgākajām lietām ir tā, lai eh, dalībvalsts izmantotu viens un tās pašas metodes eh, un izmantot tās pašas metodas, lai novērtētu mērķu sasniegšanu, un um, mēs arī atbalstām šo priekšlikumu. Referents Teličs, ka ir paveicis ļoti labu darbu ar saviem priekšlikumiem, gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Tautas partija var atbalstīt lielāko daļu viņa iniciatīvu. Uh, Kā jau referents teica, vienādu spēļas noteikumu nodrošināšana visiem tirgus dalībniekiem ir eh, ļoti svarīgs aspekts, lai eh, nodrošinātu tādus risinājumus, kas būtu vidē draudzīgi, uz tirgu orientēti un arī izmaksas ziņā efektīvi. Eh, referents ir piedāvājis virkni ekonomisku instrumentu šīm trim direktīvām. Un galvenā ideja ir pāriet vairāk uz aprits ekonomiku. Manuprāt, tas ir labi, ir svarīgi. Uh, arī e, dot stimulus uzņēmumiem, lai um, strādātu pie um, atkrituma pārstrādes, bet mums jāpadomā ļoti rūpīgi, cik detalizēts ieteikums mēs vēlamies uh, viņiem dot. Par to mums būs jādiskutē, kad darbs turpināsies. Tāds partija piekrīt referentam, ka ir e, jāvienkāršo ziņošanas pienākumu dalību valstīm un e, jāsamazina birokrātija Un ir arī ļoti labi, ka referents ir norādījis uz to, kādas ir problēmas saistībā ar elektriskiem un elektroniskajiem atkritumiem. Ir ļoti svarīgi, lai visi savāktie atkritumi, kas tiek savākti šķiroti, arī attiecīgi tiktu pārstrādāt, jo pretējā gadījumā nav jēga šķirot atkritumus, tos vācot. Un tādējādi E, mums arī ir jāpanāk e, cilvēku uzticība, proti cilvēku šķiro atkritumus un viņus nevajag piebilt. Paldies, kundze! Katrina Van Bremta, kur aizstāja Mūdijas kundzi, kur droši vien ir salās. Jā, es ar prieku viņu uh, aizstāšu, jo viņa veic ļoti svarīgu darbu apvienotajā karalistē. Es ar prieku viņu aizstāšu, ja vien viņa varēs uzvarēt referendumā. Ļaujiet man īsi izteikties par šo jautājumu. Viņa ir ēnu referente par uh, uh izlietotā iepakojuma direktīvu. Daži punkti. Pirmkārt, uh, šī te otrreizējo materiālu izmantošanas iedrošināšana, tas ir e, jāuzsver, jo ja mēs to nedarīsim, tad e, ražotāja pagarināta atbildība e, nodrošinās to, nodvedīs pie tā, ka tiks ražoti jaun, no jauniem materiāliem, bet tam nebūs tirgus. Mums tā tad ir jāpanāk, lai pārstrādātie materiāli tiektu iekļauti jaunu produktu ražošanā plastikas, plasmas jomā. Uh, un mums tā tad ir jāpadara iepakojums ilgtspējīgāks. Lai EPR efektīvi strādātu, mums ir jānodrošina finanšu stimuli ražotājiem, lai viņi varētu strādāt ilgtspējīgāka iepakojuma virzienā. Mēs piedāvājam papildinājums EPR schēmai, lai nodrošinātu mazākus finanšu ieguldījumus, kas tiem ražotājiem, kas izmanto mazāk krāsvielu, uh, savā iepakojumā. Mēs zinām, ka tas apgrūtinātu otrreizēju apstrādi. Un arī mazāks iemaksas vajadzētu būt tiem ražotājiem un patērētiem, kas lieto stikla um, iepakojumu, kas ir otrreizēji izmantojums. Protams, mums ir uh, jādomā arī par tirgu, un tāpēc mēs piedāvāsim jaunu iepakojumu marķējumu dizainu, lai norādītu, cik pārstrādājums un ilgspējīgs ir iepakojums. Uh, um, vajadzētu tādu marķējumu, tātad uh, atzīmēt uh, ilgspējīgu iepakojumu. Jūras uh, vide ir uh, lielākais upurs uh, iepakojuma atkritumiem. Mēs visi zinām, kāds ir šīs problēmas. Tātad mēs piedāvāsim tādu skarbāku formulējumu, uh, piemēram, saistošu uh, mērķi samazināt uh, atkritumus jūrā un okeānos. Uh, Mums ir jādomā par to, kā uh, izmantot produktus otraizēji un jādomā par to, kā to risināt tekstā. Paldies! Uh, thank you. Paldies, liels paldies par jūsu komentāriem. Un Zaborskas kundze arī ir ēnu ref, referente. Un cik zinu, tad Roila kungs. Uh, aizstās Daborskas kundze. Varbūt jūs varētu izteikties. Jā, es saņēmu šādu te lapiņu, es eh, centīšos dažus punktus izstāstīt. Zaborskas kundze, diemžēl, nevar ierasties ne visos punktos, es viņai piekrītu, bet mēs taču vēl diskutējam par izvairīšanos no atkritumiem. Viņa uzskata, ka lap prātīgie izvairīšanās no atkritumiem indikātori ir jāiekļauj attiecīgajās nacionālās programmās un ka tur vēl vajadzētu papildus ekonomiskos stimulus par poligoniem un sadedzināšanu. Tur nevajadzētu atbalsta līdzeks no Eiropas Savienības un to vajadzētu atļaut tikai striktos noteikumos. Un, uh, direktīvai vajadzētu norādīt skaidrs iebož, ierobežojumus uh, sadedzināšanai un poligoniem. Par uh, pārtiks atkritumiem viņi uzskata, ka tur ir vajadzīgs tāds visai Eiropas mērķis, tur es nedaudz skeptiski par to domāju. Vēl viņa grib iekļaut arī jūras atkritumus šajā direktīvā. Viņa norāda uz to, ka uh, paplašinātajā ražotāju atbildībā viņi to skata pozitīvāk un viņi arī izsaka konkrētus priekšlikumus. Nacionālajie rīcības plāni to Zaborskas kundze atbalsta. Uh, tajos ir jāpiedāvā dalībvalstīm, kā tās sasniegs mērķus, un viņa vēl arī piedāvās dažas jaunas definīcijas, ko viņa iesniegs rakstiski. Tas ir īsumā, bet viņa ar prieku sadarbosies, un tās bija tās dažās, dažas īsās piezīmes, ko viņa man lūdza jums nodot. Paldies, ļoti konkrētas piezīmes no Zaborskas kundzes. Jāvār kungs otrā jautājuma kārta. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man sākt ar dažām vispārīgām piezīmēm. Pirmkārt, tad, kad komisija atsauca pirms pusotra gada aprīts ekonomikas paketi, tad arguments bija tāds, ka viņi labprāt uh, nākt klajā ar ambiciozāku priekšlikumu, kas iekļaut arī ražošanas pusi uh, aprīts ekonomikām. Tas, diemžēl, neīstenojās, jo priekšlikums, kuru komisija iesniedza parlamentam, nav ambiciozāks par iepriekšējo priekšlikumu. Tas ir drīzāk mazāk ambiciozs un tas neiekļauj arī ražošanas sektoru. Tātad man jāsaka, ka man ir tiešām ļoti žēl, ka saņēmām šādu komisijas skaidrojumu, argumentāciju, kas uh, nebija patiesa. Otrā vispārīgā piezīme, un es jau to minēju, ka mēs runājam par četriem atsevišķiem dokumentiem, bet ir ļoti svarīgi ievērot saskaņotību un konsekvenci visos šajos eh, jautājumos, lai eh, neradītu tādu eh, likumdošanu, kas savstarpēji ir pretrunīga. Tagad par mērķiem, šiem te realistiskajiem mērķiem pretstatā ECR pozīcijām mēs zaļie uzskatām, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, ir ambiciozi mērķi, kas tiek sasniegsti, sadarbojoties eh, dalību valstīm un komisijai. Mums ir jānosaka ambiciozi mērķi, un mums tie ir jāsasniedz, kas attiecas uz atkritumu pamatdirektīvu. Tur man ir jāsaka, ka man ir tiešām ļoti žēl, ka nav nekādu mērķu par pārtiks atkritumiem un jūras un okeāna atkritumiem. Un es piedāvāšu grozījumu, lai līdz 2030. gadam mēs samazinātu atkritumus jūrās un okeānos par 50%, jo tā ir milzīga problēma. Vēl es gribētu arī redzēt lielāku uzsvaru uz komerciālo un ražotāju atkritumiem. Uh, tas ir svarīgs jautājums, un lauksaimniecības atkritumi vispār netiek uh, skatīti, kamēr lauksaimniecības atkritumi ir ļoti liela daļa visos atkritumos, un tie būtu arī jāapsaimnieko pienācīgā un ilgspējīgā veidā. Un vēl viens svarīgs jautājums ir. Um, Tātad iznīcināt šīs kaitīgās vielas atkritumos, jo uh, to pārstrādājamība ir atkarīga no uh, satura, un ja tur ir kaitīgas vielas, tad atkritums ir ļoti grūti pārstrādāt. Un atkal man ir jāuzsver to, cik svarīgi būtu uh, obligāti noteikt uh, organisko atkritumu šķirošanas, at, tātad atsevišķu vākšanas un uh, kompostēšanas mērķi. Uh, līdz 2025. gadam, un es vēl arī aicinu ambiciozāk uh, gatavoties uh, Uh, otraizējas izmantošanas mērķiem, jo tas ir uh, aprits ekonomikas pamat pamats. Es jau minēju to, ka par šo te mm, uh, poligonu jautājumu, ka no tā vajadzētu pamazām atkri, atteikties, bet tas nenozīmē, ka vajadzētu pāriet uz atkritumu sadedzināšanu. Tagad par iepakojumu un iepakojumu atkritumiem un izlietoto iepakojumu. Šeit, kā jau tas tika minēts, kā to referents, to minēja Ferēras kungs, ka mums ir nepieciešamas skaidras un konsekventas definīcijas un ambiciozas mērķi. Attiecībā uz mērķiem es prasu 80% pārstrādāšanas mērķi līdz 2030. gadam izlotētiem iepakojumam. Tas saskaņa ar iepriekšējo uh, komisijas piedāvāto aprits ekonomikas paketu. Un es neesmu apmierināts ar sagatavošanas otraizajai izmantošanai definīciju, jo tas varētu kaitēt aprits ekonomikas uh, izmantošanai. Mums ir vajadzīgas schēmas, kas veicina um, izlietotā iepakojuma otraizai izmantošanu. Un visbeidzot, vēl viens svarīgs jautājums, mums ir vajadzīgs harmonizēts ap atkrituma apstrādes sistēmas, apsaimniekošanas sistēmas ar harmonizētu marķējumu visā Eiropas Savienībā, lai patērētāji labāk saprastu, kā uh, darbojas šīs marķējums dažādās dalībvalstīs. Lielas paldies, kolēģi! Tagad es gribētu lūgt uh, Simonu Bunafē prezentēt uh, NV uh, viedokli patiesībā. Jūs esat atbildīga par visiem šiem dokumentiem, un tāpēc mums ir šī lieliskā iespēja jūs uzklausīt. Lūdzu, jums vārds. Grazie, prezidente, una posibilitā molto importante, quella. Paldies, priekšādātāji. Protams, šī ir ļoti interesanti iespēja izteikties. Jūs komitejā jau rīt mēs par šo pakotni runāsim vīdes komitejā. Uh, Es runāšu par visām četrām direktīvām. Un um, to darīšu ne tāpēc, ka esmu referente par visām šīm direktīvām, bet uzskatu, ka um, mums ir um, vajadzīgi šādi priekšlikumi par atkritumu pārstrādi, jo tie ir jāskata tādā plašākā kontekstā. Tātad, kā teica arī daudz pārējie kolēģi, te nav runa tikai par vīdes politiku vai par ekonomikas politiku. Te ir runa par to, kā mēs Eiropā varētu izveidot jaunu, ilgspējīgas rūpniecības modeli, kas ļautu mums atjaunot izaugsmi un nodrošināt kvalitatīvas darba vietas, kas ļautu padarīt visu mūsu sistēmu konkurētspējīgāku. Kā jūs zinat, Eiropā trūkst izēvielu, un izēvielas ietekmē ražošanas izmaksas. Ja mēs pietiekami rūpīgi atgūsim izēvielas no atkritumiem, mēs varēsim nodrošināt to, ka Eiropas rūpniecības sistēma kļūst daudz konkurētspējīga, konkurētspējīgāka. Esmu ļoti pateicīgi jūsu komitejai, jo uzklausot ēnu referentu teikto šī rīta debatais, esmu guvusi daudz jaunu ideju. Tagad par saturu. Gribētu sākt ar mērķiem. Ar prieku redzēju, ka priekšlikumā par poligoniem un par pārstrādes mērķiem un par iepakojumu mērķiem esam atgriezušies pie vecā komisijas priekšlikuma vērtībām. Šo priekšlikumu atbalstīja ļoti daudzi, tad, kad skatījām pietikainu un ziņojumu pagājuši gadu. Domāju, ka šie mērķi apvieno gan ambīcijas, gan pragmātiskumu. Uh, Šie mērķi dažās dalībvalstīs jau ir sasniegti, un tas norāda, ka šos mērķus ir iespējams sasniegt. Bet tāpat ir būtiski atgādināt, ka mums ir jāatcerās, ka pastāv 28 atšķirīgas situācijas mūsu 28 dalībvalstīs. Tomēr tas nebūtu nenozīmē, ka mums būtu jāpazemina mūsu ambīcijas. Mums ir vienkārši jāno drošina tas, lai tās dalībvalstis, kas ir atpalikušas, varētu sasniegt šos mērķus. Lai to izdarītu, ir jāizmanto struktūra fondi. Tas ir jādara mētiecīgi, veicinot apretes ekonomiku. Tomēr mums vajadzētu virzīties uz priekšu ātri, jo laiks šeit ir ļoti nozīmīgs mainīgais. Katainina kungs jau norādīja, ka Junkara plāna um, līdzekļi varētu mums ļaut atbalstīt apretes ekonomiku. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu iet uz priekšu pēc iespējas ātrāk, lai noteiktu skaidrus nosacījumus tā, lai investori varētu sākt veikt aprēķinus. Šeit parādās iespējas izveidot pilnīgi jaunu rūpniecības modeli. Tas nozīmē to, ka mūsu uzņēmumi varētu kļūt vēl konkurētspējīgāki. Domājot par šiem mērķiem, vajadzētu norādīt, ka mēs nevaram koncentrēties tikai uz mērķiem. Protams, ka pirmais solis ir mēģināt novērst atkritumu rašanos, un ne tikai tāpēc, ka te ir runa par atkritumu hierarhiju, vai tāpēc, ka tas parādītos komisijas priekšlikumā vai arī uh, priekšlikumos, kurus es pati gatavojos iesniegt. Šādi priekšlikumi parādās arī vīdes komitejā. Tātad eh, te ir runa arī par plānoto novecošanos, par uh, eh, vienā iepakojumā pakotni. Ja mēs varēsim panākt eh, atkritumu rašanās ierobežošanu, tad mēs jau būsim sasnieguši šo aprits ekonomiku. Tas nozīmē, ka mēs būsim izmantojuši visus mūsu rīcībā esošos novatorisku mehānismus. Uh, Un uh, mūs patiešām interesē visi šie novatoriskuma mehānismi. Tie mums ļaus nodrošināt daudz vienkāršākus iepakojumus, tie ļaus mums ražīt tādus produktus, kurus varēs pārstrādāt un izmantot otro reizi. Tāpat arī mēs varēsim daudz efektīvāk izmantot izēvielas. Uzskatu, ka tam vajadzētu būt vienam no centrālajiem uh, punktiem. šajā pakotnē. Kā jau tika norādīts, mums vajadzētu arī dot priekšroku sekundāro izēvielu izmantošanai. Mūsu rīcībā ir visi instrumenti, mums ir jāvienkāršo procedūras, lai varētu padarīt šos procesus vienkāršākus visā atkrituma hierarhijā. Man ir tikai viens iebildums. Mani lūdza pārskatīt aprēķina metodas pārstrādē. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīga vienota metoda. Pretējā gadījumā mēs redzēsim konkurences izkropļojums vienotajā tirgu, un tas noteikti nav vēlams. Es arī piekrītu tiem, kas teica, ka mēs nevaram runāt tikai par pilsētu atkritumiem. Patiešām šajā pakotnē mēs runājam tikai par 7% no atkritumiem. Šie eh, pilsētu atkritumi ir tikai 7%. Tātad mums ir jādomā arī par rūpnieciskajiem un par komerciālajiem atkritumiem. Un eh, tas ir jādara nevis tāpēc, lai uzliktu jaunas noteikumus uzņēmumiem, bet lai nodrošinātu jaunas iespējas pārstrādājumiem mm, izēvielu materiāliem. Uh, thank you very much. Paldies. Paldies par jūsu piezīmēm. Domāju, ka daudz no mūsu ēnu referentiem piedalīsies arī rītdienas NV komitejas sanāksmē. Tagad gribētu aicināt vīdes ģenerāla direktorāta pārstāvi no Eiropas komisijas Juliešu Langendolfu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādētāji, par to, ka piešķīrāt mums pāris minūtes laika. Protams, ka pašreizējā posmā mēs vienkārši uzklausām to, kas jums ir sakāms. Un, protams, ka mēs kontaktēsimies ar jums uh, tuvāko mēnešu laikā. Tagad uh, Daži vispārēji novērojumi par četru referentu sagatavotajiem ziņojumu projektiem. Mēs esam priecīgi, ka jūs atbalstāt uh, vispārējo virzību. Jūs uzskatāt, ka labākā atkrituma pārstrāde un labākā atkrituma hierarhijas izmantošana būs ļoti liels ieguldījums apredas ekonomikas sasniegšanā. Un jūs arī atzīstat, ka ka gan mērķi, gan arī politikas instrumenti arī šeit eh, varētu spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Protams, skatoties uz šo pirmo elementu, uz mērķiem, tad mums noteikti vēl ir jādiskutē par to, eh, kurām atkritumu plūsmām tieši mēs vēlamies noteikt šos mērķus eh, Eiropas līmenī un kuros gadījumos šos mērķus labāk būtu noteikti nacionālā līmenī. Tāpat mums ir jāskatās, kādā līmenī šiem mērķiem vajadzētu būt un kādā veidā tie tiks noteikti. Tagad man daži piemēri par tikko teikto. Mūsu priekšlikumā, un jau iepriekšējās parlamenta sanāks mēs esam par to izteikušies, attiecībā uz pašvaldību atkritumiem Mums ir vajadzīgi ļoti ambiciozi mērķi. Ja mēs paskatāmies uz šiem 65% pārstrādēji, tad tas ir ļoti ambiciozs mērķis, tomēr mums ir jāskatās arī uz realitāti dalībvalstīs. Mūsu priekšlikumā esam iekļavuši 2025. gada termiņu, un tas mums ļautu savukārt pāriet uz 70%, ja mēs redzēsim, ka uh, šajā mirklī būs panākts pietiekams progress. Mums ir ļoti skaidra analīze, un to atbalsta arī ietekmes izvērtējums. Un, ja runa par vispārējiem norādījumiem ja, un runājot par Eiropas mērķiem, tad mums ir jādomā par to, kādas būs potenciālās sekas un ietekme. Attiecībā uz um, atkritumu eļu uh, rašanos. Šeit mēs nevaram noteikt mērķus, ja nav veikta atbilstoša analīze. Tas pats attiecas arī uz Eiropas Savienības mērķu noteikšanu. Arī šeit mums ir vajadzīga analīze, un tas uh, tiek minēts arī ziņojumā. attiecībā uz rūpniecības un komerciālajiem atkritumiem. Šeit komisiju aicina sagatavot ziņojumu, kas balstītos uz analīzi, lai saprastu, vai mums ir jānosaka šādi pārstrādes mērķi komerciālajiem un rūpniecības atkritumiem. Tieši šādā veidā mēs uzskatām būtu jāveido šie mērķi Eiropas līmenī. Tieši tāpēc arī pašlaik komisijas priekšlikumā nav mērķu pārtikas atkritumiem. Mēs gribam iegūt lielāku skaidrību par metodēm, pirms mēs noteiksim šādu mērķi, un tas arī skaidri parādās komisijas priekšlikumā. Šeit ir arī skaidra izpratne par pārtikas um, atkritumu definīciju un aptvērumu. Tagad uh, mazliet piesardzības no mūsu puses. Mēs labprāt eh, domāsim arī par iespējamiem tālākiem mērķiem, bet mums ir vajadzīgs laiks, lai veiktu atbilstošu analīzi par datiem, par pašreizēju situāciju, un mums ir jāveic arī ietekmes izvērtējums. Tagad gribu runāt par instrumentiem. Ir skaidrs, ka pastāv eh, liels atbalsts ekonomisko instrumentu izmantošanai, tātad te runa par 4. pāntu pamatdirektīvā, Tāpat arī septītais apsvērums uzskaita vairākus ekonomiskos instrumentus, kurus varētu izmantot. Teliečkas kungs e, iesaka e, kon konkrētām direktīvām e, likt klāt pielikumus, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu par to debatēt atkritumu pamatdirektīvas kontekstā. Tā ir tāda visaptvaroša direktīva, un tāpēc nevajadzētu iekļaut pielikumus katrā uh, individuālajā direktīvā, bet ir skaidrs, ka mēs varam šeit spēlēt nozīmīgu lomu, un tas arī parādās mūsu priekšlikumā. Par EPR mēs esam iekļāvuši vairākas pamatprasības, un mēs noteikti arī atgriezīsimies par, pie uh, konkrētiem elementiem, uh, ko, uh, par ko runā arī uh, atkritumu uh, enerģijas atgūšanas eh, definīcija. Dažos gadījumos eh, šīs schēmas kļūst obligātas, un, ja runa par transporta līdzekļu baterijām, tad uh, ir jāskatās, vai uh, šīs sistēmas ir piemērojamas visur, un vai tās vajadzētu piemērot visur. Tagad gribu runāt arī par ieteikumiem, kas tika pausti attiecībā uz iepakojumu direktīvu. Uzskatām, ka gan attiecībā uz mērķiem, gan arī attiecībā uz uh, vispārējiem iepakojuma direktīvas mērķiem, uh, šeit ir zināmas bāžas attiecībā uz to, kas tiek ieteikts. Tātad tiek teikts, ka ja gadījumā iepakojuma mērķi netiks sasniegti, tad iepakojumu izmantos uh, Eh, enerģijas atgūšanai, un tas noteikti iegraus atkritumu hierarhiju. Mums nav vajadzīgi laika pagarinājumi, jo lielākajai daļai dalību valstu jau ir izdevies eh, sasniegt iepakojumu atgūšanas un pārstrādes mērķus. Vēl esam uztraukušies par ieteikumu, ka šis ļoti rūpīgais līdzsvars starp iekšējā tirgus un vidas mērķiem, kas parādās iepakojuma direktīvā, šķiet pazūd, un te es atsaucos uz nosacījumu 18. pāntā. Uzskatu, ka mums šeit vajadzētu rīkoties piesardzīgi, jo iepakojuma direktīva balstās uz šo ļoti uh, slideno līdzsvaru, kas parādās arī tiesiskajā pamatā. Paldies! Eh, Pohes kungs un Ferēras kungs. Eh, dodu vārdu jums eh, noslēgumā. Atvainojos, ka es jūs pārtraucu. Lielas paldies! Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par viņu komentāriem un novērojumiem par šo atziņo projektu. Un šis atziņo projekts tātad tiek gatavots grozījuma formātā, un mēģināšu ņemt vērā viņu komentārus, gatavojot kompromisus. Mans mērķis ir sagatavot tādu atzinuma tekstu, kas atbilst Eiropas parlamenta viedoklim attiecībā uz aprites eku. Daži šī atzinuma aspekti vēl ir jāpabeidz un jāprecizē, lai varētu nodrošināt saskaņotību ar visu direktīvu. Tātad te ir runa par sinerģijas palielināšanu starp dažādiem instrumentiem. Uh, Un, protams, mums ir jādomā arī par mērķiem. Mums ir jāskatās, eh, kādas ir ekonomisko instrumentu definīcijas, kā mēs varētu tos atbalstīt un arī pabeigt. Tāpat arī ir jādomā par atbildības sadalīšanu attiecībā uz atkritumu novēršanu eh, visā atkritumu ķēdē. Eh, nākamajā sanāksmē, kad tiksies ainu referenti, šī sanāksme notiks jūlijā Strasbūrā, uh, Mēs eh, koncentrēsimies uz eh, definīciju aspektiem. Mēs uzskatām, ka šie punkti varētu radīt pretrunas ar kolēģiem. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pateikties visiem par eh, viņu teikto. Es gribētu arī norādīt, ka esmu gatavs sadarboties ar ANU referentiem un visiem pārējiem kolēģiem, kurus tas varētu interesēt. Tagad eh, divi īsi komentāri. Pirmais par eh, mērķiem un par to, vai tie ir realistiski vai nē. Uzskatu, ka ja mēs gribām ieviest eh, lielāku realismu šajos priekšlikumos, mums vajadzētu pievērst uzmanību nevis pašiem mērķiem, bet gan laikam, kas tiek atvēlēts to izpildēji. Mērķu noteikšana kā tāda var būt nereāli. Mēs teiksim, ka šis mērķis ir jāizpild līdz rītdienai, bet ja šis mērķis būs jāizpild ilgākā laikā, tad tas jau var kļūt reāls. Tātad mēs gribam ņemt vērā atšķirīgo situāciju dalību valstīs. Dažās valstīs vispār neradīsies nekādas problēmas ar mēķu sasniegšanu konkrētajā laika periodā, kamēr citām dalību valstīm šīs problēmas būs. Dažām dalībvalstīm iespējams tie būs tikai nelieli šķēršļi, kamēr citās dalībvalstīs tās būs milzīgas problēmas. Bonafē kundze ir pilnīgi taisnība norādot, ka mums ir jāsniedz atbalsts tiem, kas ir vis tālāk no mēģu sasniegšanas. Šeit viņai pilnībā piekrītu. Bet nezinu, vai tas viss ir pareizi aprēķināts. Mums ir jāizmanto struktūra fonde vislabākajā iespējamā veidā, bet tas attiecās jau uz situāciju pirms eh, mērķu pārskatīšanas. Skatoties uz šiem sākotnējiem rezultātiem, situācija ir patiešām uztraucoša. Dažas dalībvalstis ir ļoti labi izmantojušas Junkera plānu, kamēr citas vispār nav piekļuvušas eh, finanšu līdzekļiem. Piekrītu tiem, kas teica, ka, ja mēs uzstādam jaunus mērķus, tad mums ir jānodrošina arī resursi šo mērķu sasniegšanai. Nevaram sagaidīt, ka jauni mērķi tiks sasniegti ar vecajiem līdzekļiem. Mans ieteikums bija izmantot eh, vienīgo mainīgo, kas ir mūsu rīcībā, proti tas ir laika periods. Kā jau es teicu, ka tām valstīm, kurām ir vislielākās problēmas, tad mēs eh, tām varētu dot šo pielaidi, ka tās neizpildīs mērķi rīt, bet gan parīt. Mēs varētu akceptēt to, ka šīs dalībvalstis strādā, lai sasniegtu mērķi, bet ka tām būs vajadzīgs mazliet vairāk laika mērķi sasniegšanai. Un, protams, ka Te ir uh, jāuzstāda nosacījumi. Pirmām kārtām ir vajadzīgs uh, pakāpenisks uh, progress, kas ļautu šīm dalībvalstīm sasniegt mērķi. Kā jau es minēju, šīm valstīm galīgais mērķis varbūt tiks sasniegts vēlāk, bet viņām ir visu laiku jāverzās pakāpeniski uz priekšu. Nedrīkstētu būt tā, ka tās visu laiku ir konstanti lielā attālumā no mērķa. Šādā veidā mēs eh, nodrošināsim, ka elastīgums nebūs pārāk liels un ka cilvēki eh, varēs atteikties no eh, savām saistībām. Bet mums ir jāatzīst, ka dalībvalstīm sākuma punkts ir atšķirīgs. Attiecībā uz agrīnās brīdināšanas ziņojumu. Tas ir jauns instruments, kas ļautu dalībvalstīm saņemt rekomendācijas un uh, izpildītās konkrētajā periodā. Pēdējais. Attiecībās komisijas teikto. Neuzskatu, ka tik lielām bažām ir pamats. Tātad te ir runa par vīdi un par vienoto tirgu, un šis līdzsvars noteikti netiek sagrauts. Mēs vienkārši uzsveram, cik būtiska ir viena puse šajā līdzsvarā, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs apšābītu otru pusi. Tātad mums ir jānosaka prioritātes. Liels paldies par jūsu komentāriem, liels paldies par ieguldīto darbu, jo īpaši pateicos visiem, kas piedalījās sanāksmē. Paldies par jūsu pacietību. Sanāksmes beigas nesagaidīja pilnīgi visi. Mūsu pēcpusdienas sanāksmē sāksies pulkstens 15. Tiksimies ar komisāru Bienkovsku. Termiņš eh, grozījuma iesniegšanai. 16. jūnijas pulkstens 12. 16. jūnijas pusdienlaiks. Vēl jums visu to labāko, labi pavadīt šīs divarpus stundas un tiksimies atkal pēcpusdienā.